izmanto izteiksmes formu. Un Viki Maieris pēc Vigimairas demisijas parlaments ņem vērā, ka viņas deputāta vieta ir vakanta kopš 16. marta 2017. gada un attiecīgā informācijas